Okay. Good afternoon, everybody, and I'm extremely sorry that. Labdien visiem! Atvainojos, ka kavējamies. Un patiesībā mēs būtu varējuši sākt darbu jau ātrāk, ja būtu noskaidrojis, kāda ir situācija. Jo patiesībā nebija saprats, ka sadalīt ir sanāksme un varējām jau sākt trijos. Jebkurā gadījumā, nu, sāksim darbu. Šī ir daļa no FAM oficiālās sanāksmes, un šobrīd mums būs kopīga publiskā uzklausīšana ar Lībe. Pavisam drīz viņi mums pievienosies, un Agilār kungs no Lībe pavisam drīz jau pie mums ieradīsies. Sākumā gan formāli ķersimies pie 12. punkta, kas ir um, satvars Romu iek sabied iekļaušanas sabiedrībā stratēģijai, bet jebkurā gadījumā pārāk ilgi šobrīd neizteikšos, došu vārdu Jāroka kundze, lūdzu. Thank you very much, Mr. Chair. Paldies, priekšsādātāji, dāmas un kungi. Šī ir otrā reize, kad satiekamies, lai runātu par šo ziņojumu. Un pirmajā reizē, šī ir pirmā reize, kad parlamentam ir iespēja uh, iepazīties arī ar dalībvalstu paveikto darbu pēc Ungārijas noturētās padomes, kurā tika uzsākta un atklāta Eiropas satver ietver stratēģija Romiem, kas attiecas uz 40 um, miljoniem Eiropas iedzīvotāju. Un tas lielā mērā arī at, atspoguļo šo problēmu saistībā ar gan geto rajoniem, gan pilsētās, gan arī lauku apgabalos, un pēdējo gadu laikā situācija ir pasliktinājusies. Panāktais progress ir patiešām minimāls, un tādēļ šī problēma ir tik ļoti nopietna, ka mums ir jāapņemas un pastāvīgi jāstrādā pie tās risināšanas un jāpalīdz gan komisijai, gan arī dalībvalstīm darbā, lai panāktu, ka rīcības plāns tiek efektīvi īstenots, ka mēs nepaliekam tikai vārdu un naudas tērēšanas līmenī un solījumu līmenī, kā tas ir noticis pēdējo 20 gadu laikā. Rezult, sasniegtie rezultāti ir patiešām minimāli, un tādēļ šī ir pirmā reize, kad apskatām valstu rīcības plānus un daļai arī to īstenošanu, jo šeit mēs runājam par pavisam īsu laika periodu, un kas attiec uz nabadzības izskaušanu, mēs zinām, ka ne visu var paveikt dažu gadu laikā. Tomēr, mūsuprāt, arī jau šobrīd progress ir salīdzinoši mazs. Iemesls, kādēļ nolēmu runāt un skatīties, apskatīt šī ziņojuma bērnu tiesību aspektu un dzimumu tiesību aspektu, ir tas, ka mūsuprāt ir jāpievēršas šo 40 miljonu cilvēku mazaizsargātākajai daļai, tātad sievietēm un bērniem, un ne romiem, kas dzīvo šajos noslēgtajos vai nenoslēgtajos geto rajonos. Tikai tādējādi mēs varēsim dalībvalstīm parādīt kopainu un saprast, kura politika ir labi finansēta, ar labu budžetu, tiek labi īstenota un kuros gadījumos arī uzraudzība tiek pienācīgi īstenota un kuros gadījumos Roma sabiedrība iesaistās projektos. Tie ir tie aspekti, kurus aplūkojam un tādēļ aicinājām organizācijas veikt pētni izpēti. Kas attiecas uz šiem pētniecības darbiem, tad mēs atklāj, atklājam, ka FRAs sniegums un ieguldījums šajā darbā mums ir nācis par labu. Un šajā darbā, šajā darba dokumentā, pirmajā daļā mēs runājam par kopēju satvaru, otrajā dokumenta daļā mēs runājam par, jo īpaši Romu sievietēm, un tādēļ mums bija nepieciešami šādi FRA, pamatiesība aģentūras sniegtie dati. Un ģim, eh, Roma ģimenēs, kur ir četri vai vairāk bērni, pastāv ļoti liels nabadzības risks. Tas pats attiec arī uz ģimenēm ar vienu, no, tikai vienu no vecākiem, bet tur šis risks ir mazāks, kā bijām domājuši. Pētniecība mums arī parādīja, izpēt parādīja, ka vecākās Romu sievietes šajās teritorijās, šajās zonās ir vismaz aizsargātākās, un beigās mēs redzējām arī konkrētus skaitļus. Uh, ka lielā daļa, lielākā daļa neaktīvo romu ir sievietes. Ir patiešām zems izglītības līmenis, un atklājām, ka ir uh, liels skaits um, grūtniecību pusauģu vidū, neplānotu grūtniecību gadījumu. Un dati šobrīd patiesībā ir krietnī atšķirīgāki nekā tie bija pirms trim, četriem gadiem. Un tā kā mēs šodien runājam par nabadzības izskaušanas jautājumu, tad ir paaugstināts arī vardarbības, cilvēku tirzniecības risks, kas arī ir atspoguļots šajā ziņojumā. Mums jānāk klējā ir vai no nu specifiskām rekomendācijām attiecībā uz dzimumu integrāciju, dzimumu tiesību jautājumu integrācijas, ir jārunā par cilvēktiesību organizāciju iesaist šajā darbā ir konkrētāk, mērķētāk jāstrādā pie bērnu tiesību aizsardzības, un manā ziņojumā būs arī daļa, kas ir saistīta ar lielajām ģimenēm, um, mātēm, pusaudzēm un cilvēkiem, kas tātad agrīnā vecumā pamet skolu. Ir jāiestrādā arī aspekts par bērnu aprūpi un integrāciju darba tirgu. Tas ir svarīgākais trūkstošais elements, jo šobrīd nav ne um, tātad mazu MVU, kas palīdzētu nodrošināt darba vietas, uh, ne arī rūpniecību, tātad rūpniecības kā tādas, arī mūža izglītība nav pieejama šajās teritorijās, un tā ir liela problēma. Un divas jomas, pie kā ir īpaši jāstrādā, ir gan tiešā, gan netiešā diskriminācija, lai komisijai būtu laba izpratne par to, kāds kād, kāds ir šis signāls, kas jāsūt dalību valstīm. Tādēļ gribētu pateikt Edīts, pateikties Edītes Bauere, Edītei Baurei par viņa ziņojumu ekonu komitejā, kur tika norādīts, ka darbs un apmācības ir tie galvenie problēma aspekti, kā arī darba pieejamība, kā tāda nākot no lielākas ģimenes. Te arī likšu punktu un gribētu pateikties visiem kolēģiem par ieguldījumu manā darbā un paldies arī pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Paldies. Nu, došu vārdu pārējiem klevetī, kundze lūdzu. Mulțumesc, domnule președinte. Paldies, priekšsēdētāji. Kas attiec uz šo ziņojumu, arī es vēlētos paust savu komentāru kā ēnu referentu no sociālistu grupas. Līdzīgi kā referente jau minēja, arī es uzskatu, ka šis jautājums ir patiešām svarīgs. Un Eiropas komisijas lēmums tiešā veidā iesaistīties risinājumu meklēšanā Romu integrācijas kontekstā, mūsuprāt, tas ir svarīgs solis. Šis lēmums ir ļāvis dalību valstīm izstrādāt valstu ziņojumu šajā jomā. Un pēc iepazīšanās ar ziņojumiem varu norādīt, ka jāsaka, ka saistībā ar dzimumu tiesībām saistītiem jautājumiem ir visai, tad šim, šī, šai jomai ir visai maz uzmanība pievērsta, tomēr uh, Problēmas ir atklātas vairākās valstīs šobrīd vārdos valstis. Nesaukšu, neminēšu arī tos labos piemērus, jo negribu kādu valsti pie, piemirst. Un paralēli tiem jautājumiem, ko minēja kolēģi, manuprāt, ir svarīgi arī strādāt ar četrām svarīgākajām problēmu jomām. Tātad izglītība, nodarbinātība, veselības aprūpe un uh, mājokļu jautājums, izmitināšanas jautājums, romu sievietēm. Un ir vēl divi svarīgi aspekti. Pirmkārt, jārunā par brīvu pārvietošanos Eiropā un stereotipu izskaušanu pret uh, romiem kopumā. Mums visiem noteikti būs jāiegulda savs darbs un jāpalīdz vienam otram, lai šie vēl neatrisinātie jautājumi tiktu pienācīgi izanalizēti, lai mums izdotos rastam risinājumu Eiropas līmenī. Un es kā Rumānijas, kā dalībvalsts pārstāve, mūsu valstī eh, Romu kopiena ir visai ievērojama, arī es varu stāstīt un sniegt savu ieguldījumu, klāstot par mūsu pieredzi. Mums ir ļoti gara kopā dzīvošanas pieredze Rumānijā, un tādēļ Rumānijas iedzīvotājiem ir izdevies izprast situāciju, saprast gan tās labās lietas, gan arī sliktās lietas. Mums nevajadzētu vispārināt šo kritiku, nē, mums ir jāsaprot konkrētā kopienas specifika, jo šī kopiena patiešām ir specifiska un viņu problēmām risinājumi ir jāmeklē Eiropas līmenī. Uh, Tas arī šobrīd no manis viss. Es noteikti iesniegšu grozījumu priekšlikumus ziņojumam un sadarbošos ar kolēģiem, lai mēs veiksmīgi pabeigtu darbu pie šī ziņojuma. Jāsaka, esmu patiešām ieinteresēta rast risinājumu šajā jomā. Paldies! Eh, Paldies! Bauer skundzei vārds lūdzu. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Daži pavisam īsi komentāri šodien nodarbinātības komitejā mēs diskutējām par atzinumu par šo ziņojumu. Un arī tad, ja es norādīju, ka kas attiec uz nodarbinātības komitejas atbildību un lomu mūsu tātad šajā darbības jomā ir darba jautājums kā tāds. Manuprāt, ir svarīgi ļoti skaidri nodar, nodalīt nodarbinātību no piekļuves, no tātad darbam un diskriminācijas. Lai arī visi šie fenomeni ir savā starpā saistīti, ir būtiski skaidri norādīt, kas ir nodarbinātība. Ir jāpatur prātā arī augstais analfabētisma līmenis romu sieviešu vidū Un kopumā jāsaka, ka tātad šis nodarbinātības rādītājs ir 23% Romu sievietēm. Tādēļ jāsaka, jautājums, šī problēma, darba tirgus kā tāds ir visai neparasts, un tas ir arī milzu izaicinājums. Jāpaturprāt arī tas, ka sākumā ir jāstrādā pie nodarbināmības kā tādas šim, un uh, gadījumā, ja ir milzu skaits ar nepietiekami izglītotiem cilvēkiem darba vietu Eiropas darba tirgu, viņiem nepietiks. Tādēļ ir jāpanāk progress šajā izglītotības, nodarbināmības um, aspektā sākumā, un tas ir pirmais izaicinājums, kā to panākt. Vēl ir noteikti jārunā arī par izglītību un apmācībām Un noteikti arī dažādo val, valstu dažādajās sociālajās sistēmās ir jāiestrādā stimuli, kas saistīti ar darbu, lai tādējādi palīdzētu lielajām ģimenēm un vientuļajām mātēm. Jo ekonomiskā neatkarība – Romu sieviešu vidū ir patiešām zemā līmenī. Tādēļ man šķiet, ka mums ļoti skaidri būtu jānorāda, ka šie uzdevumi vēl nav izpildīti, un šie izaicinājumi ir patiešām nopietni. Paldies! Tack så mycket för det och då ger jag ordet till... Paldies! Komisijas pārstāvim vārds Papa Nikolokolo kungam. Thank you. Just for the record. Kundzei. Paldies, saka komisijas pārstāve. Jā, visai grūti izrunāt uzvārdu, bet nu vajag man saukt par Līnu vienkārši. Sākumā gribētu norādīt, ka komisija augsti vērtē Līvijas iniciatīvu šī ziņojuma kontekstā. Jā, protams, komisija ļoti labi apzinās, ka uh, Romu sievietes ir tiešām mazais sargāta sabiedrības daļa. Un šī sabiedrība, tātad Romas sabiedrība kopumā, arī te būtu jāpievērš īpaša uzmanība. Gribētu šobrīd atsaukties uz mūsu detalizēto veikto statistiku, jo tās ir tiešām saistīta ar pamatiesību aģentūras nesen veikto aptauju, uh, Un es zinu, ka arī vēlāk um, šajā uzklausīšanā pamatiesība aģentūras pārstāvs mūs iepazīstinās ar šiem rezultātiem. Tādēļ šobrīd tikai gribētu norādīt, ka esam identificējuši, ka izglītība, nodarbinātība un arī veselības aprūpe ir tie svarīgākie problēma jautājumi. Romu sabiedrība ir pakļauta arī dažāda veida diskriminācija, un uz to esam norādījuši arī mūsu ziņojumā. Tajā pašā laikā man gan ir arī jāatzīst, ka Eiropas Savienības satvers tikai margināli pieskar šiem jautājumiem. Jāsaka, dzimumu jautājumam kā tādam mēs nepievēršamies. Tomēr mūsu jūnijā izstrādātajā ziņojumā esam tā teikt, lielāku uzmanību šim jautājumam pievērsuši, jo īpaši saistībā ar diskrimināciju. Un mūsu nesenajā priekšlikumā padomas rekomendācijai mēs arī iekļāvām uh, dokumentā sadaļu 3.5. punktā, kas ir tiešā veidā saistīta ar Romu sieviešu un bērnu aizsardzību. Varu tikai secināt, ka rezumēt, ka mēs ar nepacietību gaidam gala ziņojumu un gribētu pateikties Livija Jaroka kundzei, kas uh, mūsu Romu koordinācijas vienībai ir bijusi tātad tiešām daudz palīdzējusi pēdējo gadu laikā. Paldies! Paldies! Došu vārdu Jarukas kundzei, dosim iespēju viņai atbildēt lūdzu. Thank you very much. I... Paldies, ilgi neizteikšos. Vienīgā lieta, ko gribēju minēt, ir tas, ka neskatoties uz to, ka vēlējāmies pievērst uzmanību nabadzīgākajai un neaizsargātākajai šo 40 miljonu cilvēku daļai, tādēļ pievērsāmies uh, jautājumam sievietes un dzimumu jautājums kopumā. Tomēr jāsaka, šis ir elements, kas iztrūkst gandrīz visās valstu stratēģijās, un tas ir patiešām šokējošs fakts, jo galu galā mēs um, apzināmies, kādi ir uh, statistikas dati un atklājumi, jo visi zinām, ka uh, sievietes šajos krīzes laikos ir tā mazāk aizsargātā daļa, un darbs ir vien, viens no veidiem, kā iekļauties sabiedrībā, un arī FRA savos, savā ziņojumā norādīja, lai arī mēs jau zinājām, ka šīs uh, cilvēku daļa ir vismazāk aizsargāta, bet uh, patiesībā, kas attiec uz piekļuvu veselības aprūpē, tad tā smagāk skar vīriešus, romu vīriešus Un arī tas pilnīgi skaidri norāda uz to, cik, cik garš mums vēl ceļš ejams, lai patiešām izrautos un apturētu šo um, nabadzības ciklu un šī nabadzības cikla pārmantojamību no vienas paudzes uz nākamo. Turklāt viens no pretrunīgākajiem vērstījumiem, kas, manuprāt, būs iekļauts šajā ziņojumā, ir sekojošais. Neatzīstot to, ka Romu sievietēm ir lielas ģimenes un viņas ļoti ilgu laiku posmu savā dzīvē audzina bērnus, lielā daļā dalību valstu viņas par to nesaņem nekādus ieņēmumus, ne arī pensiju. Un tādēļ situācija ir patiešām, situācijas atšķiras, un tieši tādēļ Romu sievietēm ir grūti pildīt šo savu lomu. Uh, bet antropoloģiskie pētījumi norāda, ka tieši sievietēm ir vislielākā ietekme uz bērnu attīstību Romu kopienās. Tieši tādēļ ir svarīgi šajā ziņojumā īpašu uzsvaru likt uz Romu sievietēm un bērniem un norādot arī uz pārējām pastāvošajām problēmām, lai arī, protams, mums ir um, Roma rīcības plāns un arī tam ir piešķirt zinām budžeta līdzekļi. Paldies! Thank you very much. And, uh, Paldies! Tam komiteju, protams, ir prieks arī dzirdēt, cik jūs ārkārtīgi dedzīgi strādājat pie šī jautājuma, un man ir liels prieks personīgi par to. Un es zinu, ka tas tiešām arī būs ļoti veiksmīgs tālāks turpinājums. Paldies! I will now read out the, the, the, uh, the timetable and the deadline. Nu, ko, vēl atgādināšu par grozījumu iesniegšanas termiņiem. 24. septembris līdz 2012. Un balsojums FAM komitejā būs 14. oktobrī. Lielā sesijā droši vien tas izskatīsim to novembrī, bet tas vēl jāapstiprina. Labi, tagad šo jautājumu esam izskatījuši un. Um, Īsta tehniska pauze, divas minūtes, pirms uzsāksim kopīgu uzklausīšanu.